man informācija par to, ka viņš ar 15. Uh, mārtu vēlas pārtraukt deputāta darbu un saskaņā ar attiecīgajiem pantiem uh, reglamenta ir nepieciešams informēt nacionālās iestādes. Spānijas, uh, Spānijas iestādes sniedz man informāciju par to, ka Migels Urbans Krespo ar 5. martu sāks strādāt, uh, un uh, Urban Krespo sāks strādāt uh, Terēzes Rodrīgas Rubio vietā, un sirsnīgi sveicam kolēģi, un, protams, vēlos atgādināt to, ka viņš sāks tagad darbu saskaņā ar attiecīgajiem reglamenta pantiem, kuri tad veiks nepieciešamās pārbaudas. Jūri komiteja 24. februāra sanāksmē saskaņā ar trešo pantu pieņēma lēmumu, par ko